Un vienlaicīgi lūkšu uh, Džolī kundzi uzstāties. Thank you. No. Paldies, paldies priekšsētātājiem uh, dāmas un kungi, komisāra kungs, darbie kolēģi. Uh, šodien man ir tas prieks uzdot uh, attīstības komitejas vārdā šo mutisko jautājumu. Un Diemžēl es nevarēšu piedāvāt eh, komitejā, eh, attīstības komitejā eh, sagatavoto rezolūciju. Mēs esam strādājuši, lai šī rezolūcija tiktu nobalsot plenārsēdē pirms Pitsburgas eh, samita. Manā grupā eh, un Goe un Aldē neviens cits vairāk nav atbalstījis eh, šo rezolūciju, kas, manuprāt, tomēr ir nepieciešama, ja mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments būtu ar pieaugošu lomu definējot ārējo Eiropas Savienības politiku un kļūtu par patiesu e, e, spēku. Dārgie kolēģi, Kāda ir mūsu interesētība balsot pār šo rezolūciju, kur ir formulēta Eiropas eh, par, eh, par, eh, parlamentu prasījumi G20 valdībām, kā arī lai Eh, tas, eh, kāpēc tas tiktu atlikts uz eh, periodu pēc Pitsburgas samita, konkrēti uz oktobri. Mēs nevaram apmierināties ar šo aktuālo notikumu komentētāju lomu. Tā nebūtu nav mūsu uh, funkcija. Mēs atstāsim šo funkciju žurnālistiem, lai tie to īsteno profesionāli. Attīstības valstīm ir vairāk nekā padvaidzīgs mūsu atbalsts, un ja um, mūsu līdzpilsoņi netiek taupīti, E, pasaules finanšu un ekonomiskā krīze daudz vairāk ir skārus attīstības valstis. Finanšu institūcijas e, nebūt nav padarījusi šīs valstis par lielākajiem palīdzības saņēmējām. Āfrikas valstis ir saņēmušas tikai 1,6% no SVF piešķirtā finansējuma pēc pēdējās G20 sanāksmes Londonā un pēc tam, kad tika eh, palielināti SVF resursi. Pārējais, pārējā daļa eh, tika novirzīta attīstītajām konkrēti Eiropas valstīm. Protams, ekonomiskās sistēmas uzturēšanas Eiropā bija ārkārtīgi nepieciešama, taču mēs nedrīkstam aizmirst to postu, ka kāds valda ārpus mūsu robežām un ko vēl lielāko padara krīze e, un atbildība par šo krīzi lielā mērā ir jāuzņemas mums e, steidzami ir jāuzlabo palīdzības sniegšana. Jau liela daļa dalību valstu nes, neīsteno 70. gadā noteiktos nosacījumus, un mēs saskaramies ar jaunām ārkārtīgas situācijām, un mums nav jaunu finansējumu. Mums ir jāatrod jauni finansējuma avoti, un mums ir jāreformē pašreizējā sistēma. Attīstības komiteja e, jūs lūdzu rīkoties, lai varētu uh, varētu izdīdēt nelegālo kapitālu plūsmu eh, no attīstības valstīm, finanšu paradīzes, un saskaņā ar jūniju eh, ziņojumu, kas bija pieejams eh, Norvēģijā, mums ir, mēs redzam, ka uh, mūsu uh, attīstība palīdzībai ir desmit reizes mazāka nekā nelegālā naudas plūsma, kas atstāja attīstības valstis. Un mums ir jārīkojās, lai mēs piespēstu transnacionālās uh, kompānijas, uh, lai tās deklarētu savus ieņēmumus un ap, apmaksātos nodokļus, lai varāt, varētu nodrošināt caurskatāmību viņu darbībā. Bez tam ir nepieciešama radikāla sistēmas reforma, lai varētu īstenot jaunas regulas, kas būtu demokrātiskas un uh, caurskatāmas un uh, taisnīgas gan tirzniecībai, gan starptautiskai finanšu sistēmai. Atbildības ir ārkārtīgi smagas, uzdevumi sarežģīti, bet vairāk nekā jebkad Eiropas Savienībai ir jābūt par līderi šajās reformās. Paldies! Merci. Paldies. Tagad Degūhta kungs, lūdzu, komisāra kungs. Uh, Priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Komisija pārstāvot Eiropas Savienību G20 kopā ar prezidentūras pārstāvjiem aizstāv atbalsta palielināšanu zem ienākumu valstīm, jo īpaši visnabadzīgākajām valstīm, un tā ir viena no prioritātēm G20 uh, sarakstā. Uh, ir svarīgi, lai zemu ieņēmumu valstis saņemtu finansējumu, lai varētu cīnīties ar finanšu krīzes sakām. Tāpēc mēs uzsveram, ka ir jāuzlabo nabadzīgu valstu pieeja, uh, bieži tās ir valsts bez administratīvajām iespējām, lai tās varētu iegūt tātad uh, kredītus, kurus sniedz starptautiskās finanšu institūcijas vai citi donori Pirmkārt, es eh, aizstāvēšu šo pieeju eh, novembra attīstības padomē, kur finanšu krīze eh, būs viens no galvenajiem jautājumiem, kas tiks apspriesti. Es ceru, ka var reiķināties arī jūsu atbalstu. Šajā kontekstā mūsu neaizsargātības fleksa instruments, mehānisms ir ļoti svarīgs. Uh, Eh, komisija ir sadarbojusies ar Pasaules banku un SVF, lai identificētu tās valstis, uz kurām krīze ir ietekmējusi visvairāk, lai nodrošinātu, ka finansējums tās saņem laicīgi un eh, neaizsargatības fleks mehānismi ietveros. 2009. un 2010. gadā līdz 500 miljoniem eiro tiks eh, sniegts šīm valstīm, kas prasa palīdzību. Uh, Un šie līdzekļi tiks sniegt galvenokārt sociālajiem sektoram, protams, arī citiem sektoriem. Gribu uzsvērt, ka šī pātrinātā līdzekļa izmaksa nenovedīs pie tā, ka pēc tam uh, tiks sniegti mazāk līdzekļi, jo komisija lieto iezīmēts līdzekļus. Tās valstis, kas nedrīkst saņemt līdzekļus neaizsardarbības fleks mehānismu ietveros, tās, kā aprīļa paziņojumā pie, eh, pieminēts, tās saņems līdzekļus citos mehānismos. Runājot par budžeta atbalstu, es esmu pārliecināts, ka uh, mehānisms jau tagad ļauj saņēmē valstīm izmantot līdzekļus tādā veidā, kā tās pašas vērtē eh, piemērotāk eh, atbildēt uz sociālām un ekonomiskām problēmām. Būs laba iespēja arī uh, konstatēt, kur vēl ir nepieciešama palīdzība un uh, vai uh, tās labāk atbalstīt ar budžeta atbalstu vai citādā veidā. Uh, Uh, vidusposma pārskats ļaus arī uh, atkal pārskatīt budžeta atbalsta mehānismus katrā valstī un skatīties, vai nav vajadzīgi līdzekļi no rezervas. Runājot par Bretonu Vuds institūciju reformu, mūsu loma reformas uh, ietekmēšanā, protams, ir ierobežota. Uh, šis jautājums tiks apspriests uh, eh, SVF un Pasaules bankas uh, mītiņā, es atvainojos sēdē uh, Stambulā, kur Almuņas kungs būs klāt. Šajā aspektā mēs uh, atbalstām Pasaules bankas valdes lēmumu attiecībā uz Dienvidā Āfriku un skatām arī priekšlikums par reformām. Uh, Runājot par nelegālo līdzekļu plūsmu, varu apliecināt Žalī kundzei, ka esmu devis komisijas dienestiem uh, rīkojumu pētīt, kā uh, varētu uh, ierobežot nelikumīgo līdzekļu plūsmu. Šita krīze ir arī parādījusi, ka mums ir jāstiprina tie mehānismi, kas uh, uh palīdz uh, sniegt attīstības palīdzību Parīzes deklarācijā un Akras rīcības programmā paustie principi ir daudz svarīgāk kā jebkad. Šajos sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos mums ir īpaša atbildība arī par nabadzīgākajām valstīm, un mums jānodrošina, lai efektīvi tiktu sniegta attīstības palīdzība. Aprīļa paziņojumā komisija arī uzsvēra to noderīgo ieguldījumu, ko dod uh, mehānismi, kas ir kā papildus instrumenti uh, um, attīstības palīdzībai. Esam aicinājuši dalību valstis uh, izmantot uh, to īpaš, rīcībā esošos uh, uh, instruments gan oficiālajā attīstības palīdzībā, gan citos uh, mehānismos, piemēram, uh, cenas uh, piemaksas uh, avio biļetēm, lai finansētu zināmus jautājumus attīstības valstīs. <coughs> Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies, komisāru, un mums tagad ir runātāji politisko grupu vārdā. Pirmkārt, Enrique Guerrero uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāru šodien aprist viens gads, kad mēs eh, sākām sakot eh, Lehman Brothers eh, finanšu sabrukumam un saskaņā ar, ar ekspertu viedokļiem mēs bijām uz finanšu sabrukuma robežas. Mm, finanšu krīze kļuva intensīvāka un izplatījās uz reālo ekonomiku un mēs piedzīvojām periodu, kurā mums bija negatīva ekonomiska izaugsme un arī darba vietu ievērojams zudums. Taču attīstītās valstis sāk jau krīzi pārvarēt. E, e, to ir īstenojušas Francija un Vācija. Un komisija ir konkrēti šodien nākos klajā ar saviem ekonomiskajiem, ekonomiskajiem prognozēm, kas apliecina to, ka uh, otrajā pusgadā Eiropas Savienība izkļūs no recesijas. Tomēr mazāk attīstītās valstis eh, dzīvo pilnā krīzes periodā un ilgākā laika periodā. Viņi nav bijuši krīzes iemesls, bet cieši vairāk nekā pārējie no šīs krīzes sekām. Eh, un eh, tās cieši ārā mazāk izaugsmes, ar vairāk bezdarba, ar mazāk tiešiem investīcijām, ar mazāk arī kredītu, ar mazāk oficiālās eh, attīstības palīdzībai un, protams, ar eh, vairāk eh, tirdznieciskiem ierobežojumiem. Mēs dzīvojam tādā periodā, kad aug mūsu stabilitāte un mūsu labklājība ierobežotā laika periodā. Taču e, esam tādējādi e, mēs varam nonākt pie E, pie desmitgades, kas varētu tikt zaudēt attīstības valstīm. Un mums vajadzētu domāt par to, kā mēs risināsim protekcionismu jautājumus. Pagājušajā nedēļā komisija nāca klajā ar ceturto ziņojumu par ierobežojošiem pasākumiem tirzniecībā, kuras, kas tiek kas apliecina to, ka jā, daudzas valstis pieņem jaunus ierobežojušus pasākumus, un tas ir graujoši attīstības valstīm. Papildus, daudzas attīstības valstis nevarēs īstenot savus eh, attīstības palīdzībai mērķus, un šajā situācijā mums vairāk nekā jebkad ir nepieciešama jauna resursa, lai mēs varētu risināt krīzes smagumu. Un tāpēc es piedāvāju eh, palielināt eh, šīs attīstības palīdzībai koordināciju ar plašāku vienošanos starp devēju valstīm, finanšu institūcijām un iesaistītajiem dalībniekiem ar labāku sadarbību un caurskatāmību lai netiktu palielināts birokrātiskais svars vai izmaksas. Un es aicinu komisiju novest līdz galām iesāktos projektus, un esmu pārliecināts, ka eh, komisārs Almuņa šo projektu atbalstīs. Paldies! Paldies! Eh, nākošais runātājs Mišēl Kungs uz trim apus minūtē. Komisār Kungs! Attīstības komitejas priekšstādājas kundze. Es patiesi apzinos, ka šajās diskusijās vārdi atkārtosies, bet es domāju, ka tas nav nekas traucējošs. Es domāju, ka daudzkārt jāatkārto tādas skaidras lietas, lai arī parlaments uh, būtu viensprāts ar komisiju. Uh, šī finanšu krīze apstiprina to, ka jaunatīstības valstis dažkārt teica, ka tos būs eh, nepārāk plašas uh, skartas, bet tagad visi lietpratēji saka, ka tas ir gluži pretēji. Runāja, ka uh, finanšu krīze praktiski pilnībā skars. Uh, visus sektors jaunatīstības valstīs un ietekmēs arī sociālos pakalpojumus, eh, samazinās izaugsmi. Un šai uh, punktā es uh, ļoti atzinīgi vērtēju, komisāra kungs, uh, ka jūs uh, runājat par to, ka ir nepieciešams daudz efektīvāk atbildēt uz jauniem izaicinājumiem. Un uh, jūs zinat, ka es vienmēr esmu bijis arī tāds. Uh, Nu, šo principu aizstāvētājs, protams, ar tādu ciešu uh, kontroli šai tiešai publiskai palīdzībai, tiešai palīdzībai sektoriem un tiešai palīdzībai arī budžetam. Jā, ir maksājumi, protams, ir jārespektē noteikumi, bet tas dod valstīm zināms līdzekļus. Un neskatoties uz visu to, redzu, ka G20 nav runājis par institūciju reformu starptautiskā fin finanšu līmenī. Es gribu atsaukties uz Pasaules banku un um, uh, citām finanšu institūcijām, uh, ka būtu nepieciešams palīdzēt jaunajām valstīm. Tik runāts par to, ka 80% no palīdzības tika sniegts Eiropas valstīm un tikai 1,6%, atkārtoju, 1,6% no jaunajiem līdzekļiem, uh, piemēram, Āfrikas valstīm tie līdzekļi, kas tika solīti G20 paktā, uh, šie līdzekļi nav pietiekami, tas ir zināms, un uh, tie neuzreiz nonāk pie visvājākajām valstīm, un vēl kas, šie līdzekļi netiek piešķirti ātri. Komisāra kungs, jūs arī noteikti pamanījāt to, ka dalību valstīm praktiski jāliek a, a, respektēt to saistības līdz 2005. gadam, un nekas nevar attaisnot palīdzības samazināšanu jaunatīstības valstīm. Uh, un daudz darību valsts, piemēram, īrija saka, būs mīnus 10% līdzekļos, Itālija mīnus 50%, Latvija mīnus 100%. Es uh, uh, domāju, ka šī attieksme nav akceptējama un ir neatbildīga. Un es uh, vēlos atsaukties uz dažādiem apsvērumiem un uz jūsu pozitīviem vārdiem par Pasaules bankas darbību, ka tā taisās veido dažādus instrumentus, un jūs pieteicāt arī, ka tiks, notiks cīņa pret nodokļu paradīzēm. Uh, un 50 miljoni kā tranzīts uh, caur uh, nodokļu paradīzēm nonāk uh, tumšos kanālos un uh, negodīgie līdzekļi šo plūsmu jāpārtrauc. Un, protams, uh, mūsu akcentiem jābūt liktiem uz palīdzību tirdzniecībai. Un uh, mums ir nepieciešami uh, partnerības nolīgumi un jāievēro specifiskā uh, uh, situācija, jāievieš pārejas periodi, bet galvenais ir, lai Eiropas Savienība ieturētu savus uh, saistības miljards eiro, e, um, eiro piešķirts. Un ir solīts, bet tam ir jātiek arī piešķirtam. Respektīvi, mums ir uh, jāatcina arī dalību valstis, uh, kas uh, daudz solīja un tīstības valstīm, un tajā pašā laikā uh, jāsaka, ka uh, ciniski tiek uh, samazināt līdzekļi uh, attīstībai. Paldies. Tagad Cīmērs kundzei vārds pusotra minūte lūdzu. Paldies priekšsētētāji. Šis te jautājums, ko Žalī kundze uzdeva attīstības komitejas vārdā. Uh, skaidri nosauc uh, to, par ko tad mēs gribam runāt attīstības politikas jomā. G8, G20 uh, solījumi ir palikuši tikai solījumi. Tas ir solīts, bet nekad uh, tas nav īstenojies, vismaz nepietiekami, uh, pietiekamā apmērā. Un šajā aspektā es arī nevaru saprast, kāpēc šo te rezolūciju, ko Eiropas parlaments uh, uh, grib pieņemt, kāpēc mēs to nevaram pirms Pitsburgas pieņemt, lai izdarītu politisku spiedienu. Un ņemot vērā šo te pareizo analīzi, ko veica komisāra kungs un uh, Lui Mišels uh, minēja šādus faktus, taču izskatās skaidrs, ka kāpēc tas tā notiek, bet mēs nespējam politiski izdarīt attiecīgo spiedienu, lai panāktu, ka dalība valstis uh, maina uh, savu rīcību. Tātad, ka savs krekls katram tuvāk un attiecībā uz uh, Pitsburgu mums ir vajadzīgs spiediens, un ja mēs nevarēsim šādu spiedienu panākt, ka mums ir vajadzīgs jauns institūcijas, lai atbalstītu, jo īpaši nabadzīgākās valsts, tad pēc Pitsburgas mēs sēdēsim atkal šeit pat un konstatēsim, ka nekas nav mainījies. Un tāds ir arī mans lūgums jums, komisāra kungs, konkrēti par uh, secinājumiem un rezultātiem, lūdzu, uh, šeit parlamentā mūs arī informējiet, kas tad uh, varēja, ko tad bija iespējams prasīt no dalībvalstīm un kur mēs kaut ko esam panākuši. Mums ir vajadzīga ātra, efektīva rīcība, jo mūsu acu priekšā mirst cilvēki tieši uh, tāpēc, eh, ka mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Es gribētu lūgt vienkārši kopīgi rīkoties. Paldies. Paldies. Tagad Kreto kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Kā jūs zināt, zi, eh, ziņojumā ir parādīts, ka eh, ārkārtas fondu, fondu izmantošana pa 4,8 miljoniem visno, visdabadzīgākajās valstīs ir vislielākais eh, rekords un summas, kas saņemtas no donoru valstīm. Tomēr mēs nevaram do beigt domāt par, eh, par ļoti lieliem naudas summām, kas tiek eh, novirzītas banku glābšanai. Katrai valstī ir jārisina savas problēmas un tā ir atbildīga par savu problēmu. Tomēr nav godīgi. Uh, E, pārskatīt šādus uh, faktus un apzināties to, ka vismazāk attīstītās valstis tiek visvairāk skarts no šīs e, krīzes, un šī finanšu krīze nebūtu nav vismazāk attīstīto valstu darbības rezultāts. Tāpēc es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, kāda ir situācija attīstības valstīm un arī to, ka vajadzētu izvairīties no bumeranga efekta, kas varētu izvairīt, iz, izraisīt jaunas cilvēciskas traģēdijas vai, vai e, e, lielākas migrācijas plūsmas. Un tāpēc mums ir nepieciešams e, sekot šiem jautājumiem starptautiskajā ziņā Un es arī domāju, ka mums vajadzētu vērst uzmanību uz uh, uh, humanās palīdzības sniegšanu. Un tāpat arī es gribētu lūgt komisijai, lai tiktu ņemtu vērā tas, ko sacīja bijušais komisārs Mišels par nepieciešamību vairāk iesaistīties no SVF un Pasaules bankas puses, vai jūs esat domājuši iecerējuši kaut ko piedāvāt Stambuls samit laikā, un runas noslēgumā es gribētu izteikt savu augsto novērtējumu jūsu eh, komisāra Uh, mandāta uzsākšanas sakara un arī atbalstu jūsu, pateicību par jūsu atbalstu uh, Dienvidu Āfrikai, tomēr arī norādīt, ka daudz Āfrikas valstis, Burkina Faso un Nigērija, uh, ir cietušas gan no dabas, gan no citām katastrofām. Un no sausuma, un tāpat arī es gribētu eh, pateikties jums par eh, to, ka esat piešķīruši eh, Lejas Sahāras valstīm palīdzību 53 miljonus palīdzības un gribu pateikties Kopenhāgenes, gribu palīd, domāt, ka ir vairāk jāgatavojas Kopenhāgenes konferencei un vajadzētu izvairīties no lielākiem riskiem. Paldies! Un eh, tagad brīvā mikrofona procedūra. Redzu, ka Roitovas kundze vēlas uzstāties. Lūdzu, vienu minūte. Paldies, paldies priekšstādātāji kungs. Es gribu izteikt manu sarūktinājumu, jo G20 solījumu palīdzēt visnabadzīgākajām valstīm, ko smagi skar ekonomiskā krīze, bija uh, tikai solījumi. Tas fakts, uh, ka uh, šī palīdzība ir tik mazā apjomā sniegta, tas vienkārši norāda uz to, ka lēmumu jāpieņem savādāk. Un viss nabadzīgākās valsts tām nav iespējas iz, iz, um, tiksim, darboties tā, lai būtu izmaiņas, lai arī Bretonvudas institūcija plāni tiktu īstenoti. Un mums jārūpējas, lai m, mm, pakalpojumi, veselības aizsardzība un citas jomas atgrieztos pie tā līmeņa, kāds bija pirms uh, krīzes. Ir nepieciešama Eiropas palīdzība, un komisāra kungs, es jums novēlu daudz veiksmes jūsu darbībā. Priekšstādā kungs, tagad Zaborkas kundze. Komisāra otázka, ktorú preberáme, je nanajvýš dôležitá. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Un ļoti piemērotā laikā mēs apspriežam šos jautājumus ne tikai tāpēc, ka uh, Eiropas Savienībai būtu skaidrībā jābūt par savu attīstības palīdzību, bet arī tāpēc, ka šis jautājums ļoti skaidri jāizskaidro mūsu pilsoņiem, jo attīstības palīdzība un finansējums šai palīdzībai var uh, ļoti stipri ietekmēt eh, tādas problēmas kā migrācija un epidēmijas un tā tālāk, un to arī paskaidro starptautiskais valūtas fonds, proti, ka labi novirzīt līdzekļi var dot ļoti labu efektu. Un tas ir process, kas jākontrolē abām pusēm, devējiem un saņēmējiem. Mēs dzīvojam attīstītās valstīs. Un eh, mēs varam eh, kaut kā negatīvi izteikties par mūsu attīstības palīdzību. Uh, un nevienmēr var vienoties par to, kā vislabāk izmantot attīstības palīdzību. Un ja mēs eh, to darām mērtiecīgi, tas var ļoti mērtiecīgi arī dot rezultāts. Paldies, un tagad atkal es aizkundze, kur šogad ir ļoti aktīva. Puhejohtaja. Un... Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti būtiski tagad Eiropai uh, rādīt, ka tā ir arī morāls lietās vadošā un turēt savus solījumus, proti īstenot tūkstošgadus mērķus. Mēs ciešam no re recesijas, arī mūsu valstīs ir uh, arī relatīvi nabadzīgi cilvēki, bet mums ir jāapzinās, ka ir valstis, kur cilvēki mirst no bada un no slimībām un ir absolūta nabadzība desmit Eiropas Savienības dalība valstīs tiek samazināts attīstības palīdzības apjoms, tas ir jāņem vērā, un ir jāņem vērā arī tas un jāparūpējas par to, lai resursi, kas tiek sniegt, tiktu pēc iespējas efektīvāk uh, īstenoti un izmantoti. Gribu, piemēram, labu piemēru Mozambikā, tur ir kāda datora programma, kas ir devusi labus rezultātus, un uh, mēs, uh, mums ieropēs, lai sasniegtu rezultātus. Paldies! Paldies! Un tagad. Uh, pavisam beigās dod vārdu atkal komisāru kungam. Thank you, all, uh, thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Jā, krīze ir eh, smagi skārusi attīstības valstis un patiesībā mēs uh, Eh, varbūt nemaz tik daudz nevaram šeit, eh, šeit darīt. Mēs varam runāt par dažādiem līdzekļiem, kā palīdzēt tām atgūties. Un tik tiešām tas eh, prasīs vairāk laika nekā attīstītajās valstīs. Jo mehānismi, lai varētu atvesļot ekonomiku šajās valstīs, ir daudz mazāk attīstīti. Es gribētu tagad atzīmēt to, ko sacīja vairāk deputāti par faktu, ka daudzas dalībvalstis, daudzas e, dalībvalstis e, atkāpjas no savām iepriekšējām e, saistībām. 2005. gadā dalībvalstis noteica sev 0,51% palīdzības mērķus Eiropas 15 valstīm un 0,17% procentu likmi jaunajām dalībvalstīm, kas būtu jāsasniedz līdz 2010. gadam, un 0,7 un 0,33 procentu uz 2015. gadu. E, valstis, kas jau ir sasniegušas mērķus, kas ir augstāk par nospraustajiem, ir apņēmušās to, e, tos e, uzturēt. Un tādējādi vajadzētu kolektīvi sasniegt 0,56% eh, eh, no ODE, eh, no oficiālās attīstības palīdzības līdz 2012. gadam. Un es gribētu aicināt, aicināt sasniegt, sasniegt nosprostos palīdzības mērķus 2008. gadā šī oficiāla attīstība palīdzībai pieauga e, par 0,14% un e, kolektīvās Eiropas skaitlis turpina pieaugt. Un balstoties uz uh, informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm, mēs redzam, ka uh, šī palīdzība uh, pieaug uh, pār uh, vairākiem miljardiem, un 2009. gadā tas ir 0,44%, un 2009. gadā šis skaitlis vēl pieaugs, un tas nozīmē, ka bez papildus soļiem no dalību valstu puses kolektīvie mērķi 2010. gadam nevarētu tikt sasniegti. Un prognozes E, tiek balstīts uz dalībvalstīm, kuras mēģina uzturēt savas saistības, e, taču ir jāpieliek pūliņi šajā sakarā pilnīgi visām dalībvalstīm. E, tā ir dalībvalsta atbildība, tā ir viņu apņemšanās, un krīze nevarētu būt, būt attaisnojums, lai atkāptos no savām saistībām. Also... Vairāki deputāti arī e, pieminēja nepieciešamību reformēt starptautiskās finanšu institūcijas. Tas ir mērķis, kuru es varu pilnībā atbalstīt. G20 jau ir uh, Eh, noteikusi precīzus grafikus eh, Bretonvuds eh, institūciju restruktūrēšanai, veidojot savus, savus plānus un mēs sagaidām, ka pirmie rezultāti varētu būt jau nākamā gada aprīlī. Ņemot vērā komentāru par SVF fondu, komisija pasvītro, cik nepieciešams ir turpināt otro reformu fāzi un to pabeigt 2010. gada pavasarī. Londonas samits 2000. aprīlī vēsturē tiks ierakstīts kā Uh, samits, kurā attīstības jautājumi tika apspriesti attīstības valstu uh, pārstāvi klātbūtnē. Un gatavojot nākamo G20, šie pēdējie mēneši kļuva vēl intensīvāki, un SVF apstiprināja 250 e, E, miljārdus vispārīgo piešķīrumu, no kuriem 80 tiks novirzīti attīstības valstīm, un arī Pitsburgā mēs e, tiks risināt jautājumi e, par palīdzību valstīm ar zemu ienākumu. Mišel, Mans priekštecis Līja Mišels arī pasvītroja to, cik nozīmīga ir fleksibilitāte, atzīmējot to, ka budžeta atbalsta mehānismi uh, E, šobrīd ir mūsu rīcībā viselastīgākie, e, taču tas nozīmē arī to, ka mums ir nepieciešama e, atbilstoša partneri attīstības valstīs, lai mēs varētu veidot ar viņiem politisku dialogu un arī, lai varētu mūsu rīcībā būt uzraudzīšanas mehānisms. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama eh, sadarbība no viņu puses, taču tad, kad eh, tas viss tiek izveidots, tad, manuprāt, eh, budžeta atbalsts nozarēm ir ļoti adekvāta procedūra. Un Es nevisai labi saprotu, kāpēc, e, kāpēc šī rezolūcija, kur, e, kuru e, piedāvāja attīstības komiteja un kas atauc, atsaucas uz Pitsburgas mm, G20 tikšanos, netiks bals, nobalsota pirms šīs, šīs samita. Iespējams, ka būs vien tāds vai cits tehnisks skaidrojums tam, taču, manuprāt, uh, Eh, ar to tiek nosūtīts nepareizs vēstījums no jaunievēlētā parlamenta, ka mēs apspriedīsim šo rezolūciju pēc G20 samita Pitsburgā, eh, kurš, eh, kuram jānotiek septembra, no 22. līdz 25. septembrim, tādajādi pirms mūsu nākamā plenārsesijas Strasbūrā. Eh, es gan nevaru atbildēt par šiem jautājumiem, taču kopīgi ar deputātiem, kuri to ir izteikuši, es eh, izsaku nožēlu, ka mēs nevarēsim balsot par rezolūciju attieci šajā, šajā plenārsesijā. Paldies! Thank you, komis Paldies, komisārkungs! Gribētu tikai pieminēt, ka šis te lēmums 1. oktobra plenāra sesijā balsot par šo rezolūciju. To pieņēma priekšādādāja konference, jo šajā sesijā būs debats par G20 sanāksmi. Tas vienkārši mans skaidrojums atbildot uz jūsu jautājumu. Paldies par debatēm par šo jautājumu. Līdz ar to debats ir noslēgts. Kā jau minēja, balsojums notiks. Uh,